So, schönen guten Morgen alles. Labrīt visiem. Lūdzu, apsēdieties. Also the assistance of Patrick. Arī uh, Patrick Lierik asistents varētu apsēsties, asistenti. Wir setzen unsere Sitzung von gestern fort. Turpināsim vakardienas eh, sanāksmi. Tagad jāskata desmitais darba kārtības punkts eh, eh, - makroekonomiskas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras sociālajie rādītāji. Loris de Pietra, Antonio, sveicu mūsu vidū. Sirsnīgi sveicu mūsu komitejā, arī ar viņa komandu kopā. Viņš ir ieradies un bez lieliem ievadvārdiem uzreiz sāksim debatas. Un uzklausīsim komisijas paziņojumu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, nodarbinātības un sociālo lietu komitejas deputāti, jo īpaši pateicos jums par to, ka pie, ja, aicinājāt komisiju prezentēt jums šo uh, priekšlikumu par eh, makroekonomiskā nelīdzsvaru procedūras sociālajiem indikatoriem. Tas ir tieši tāpēc paredzēts, lai ņemtu vērā attīstību nodarbinātības un sociālajā jomā. Mēs iesniedzam šo priekšlikumu atsaucoties uz daudzu iesaistīto pušu aicinājumiem, un viens no svarīgākajiem aicinātājiem bija Eiropas parlaments. Uh, un, uh, lai labāk eh, nodarbinātības un sociālo situāciju ņemtu vērā MIP procedūrā, jeb makroekonomiskā nelīdzsvar procedūrā. Kā jūs zināt, tad eh, šīs procedūras eh, mērķis, makroekonomikas nelīdzsvarotības norēšanas procedūras mērķis ir identificēt laicīgi dažādus riskus, finanšu riskus, lai uh, brīdinātu par tiem politikas veidotājus un arī, lai novērstu kaitīgu nelīdzsvaru. MIP rezultātu tabula ir svarīga daļa šajā procedūrā, tas ļauj arī uh, konstatēt tendences un agri jau atpazīt riskus, kas veidojas. Tādējādi var arī uh, ņemt vērā šos uh, aspektus politikā. Uh, Mēs uzskatām, ka nodarbinātības indikātoru pievienošana rezultātu tabulā ir ļoti būtiska. Tam būs vairāki ieguvumi. Tādējādi varēs ņemt vērā sociālās un politiskās vajadzības, kur, kurās varbūt nebija ņemtas vērā MIP procedūrā, un šis līdzsvars ir jānodrošina. Uh, procedūras ietvaros. Otrakārt, tam ir arī ietekme uz institūcijām, jo tiklīdz nodarbinātības un sociālajā indikātori būs MIP, tas arī eh, veidos līdzsvarotākas diskusijas eh, starp ECOFIN un EPSCO. Viens precizējums. Makroekonomikas eh, nelīdzsvarotības indikatoriem ir eh, eh, zināmas sekas. Šiem nodarbinātības indikatoriem, ko piedāvājam iekļaut rezultātu tabulā, eh, nebūs šāds efekts. Tas vienkārši ļaus labāk izprast sociālo un ekonomisko dimensiju attiecīgajā laikposmā. Kas tad ir šie trīs indikātori, ko komisija piedāvā? Tie ir galvenokārt aktivitātes, Uh, likme, ilgtermiņa nenot, bezdarbs un jauniešu bezdarbs. Uh, šie nodarbinātības indikātori uh, tomēr iesniedzas arī sociālajā dinamikā. Aktivitātes procents, jeb īpatsvars, jo īpaši skar arī potenciālos rezultātus, bet tas arī ļauj gūt ieskatu uh, dažādu eh, reformu sociālajā ietekmē. Eh, tur ir runa arī par eh, darba tirgus izstumtību, izstumtību no darba tirgus un tam līdzīgām lietām. Uh, Ilgtermiņā bezdarbs ir struktūrāls rādītājs tie, kuri ir bez darba vairāk kā vienu vai divus gadus, eh, šie eh, skaidri tiks ņemt vērā, un tas, protams, norāda ne tikai situācijas pasliktināšanos eh, darba tirgu, bet arī norāda, ka ir dažādi izaicinājumi sabiedrībā, kas ir saistīti ar be, ilgtermiņu bezdarbu. Un mēs zinām, ka tas ir saistīts arī ar uh, nabadzības fenomenu. Visbeidzot, jauniešu bezdarbs ir tāds, kas ir vairāk saistīts ar uh, ekonomiskās aktivitātes ciklu, un uh, tas kā pirmais uh, uh, jau norāda, ka darba tirgus situācija varētu nākotnē pasliktināties. Un tāpēc mums ir jāpievērš uzmanība šim rādītājam, uh, un tas attiecīgi jānovērtē. Šie indikātori nav paredzēti, lai vājinātu um, makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru. Tā joprojām būs ļoti mērķiecīgi vērsta uz makroekonomiskā līdzsvaru nodrošināšanu, bet pievienojot šos trīs indikātorus, uh, mūsuprāt, uh, varētu labāk ņemt vērā uh, nodarbinātības un sociālā attīstību. Mēs kā komisija uzskatām, ka tas ir līdzsvarots um, priekšlikums. Esam konsultējušies ar padomi, ar komitejām un konsultējamies tagad ar jums, parlamentu, un mūsu uh, mērķis ir 2016. gada semestrī jau izmantot šos uh, indikātors arī uh, nodarbinātības ziņojumā. Paldies par uzmanību! Vielen Dank. Lielas paldies par šo prezentāciju. Tagad ķersimies pie diskusijām ar tiem eh, deputātiem, kuri ir eh, referenti par Eiropas semestru. Vispirms no sociāldemokrātiem Sergio Gutieres Prietro. Sí. Sí, buenos días y gracias, presidente, y gracias a la comisión por participating. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Paldies komisijai par to, ka piedalāties šajā diskusijā, par to, ka esat uh, ieradušies pie mums, uh, lai iesniegtu priekšlikumu par sociālajiem indikatoriem. Mēs nevaram noliegt, ka šeit uh, jāpanāk progress, Eiropas parlaments kopš uh, pirmā Eiropas semestra ziņojuma, jeb Eiropas ekonomikas pusgada ziņojuma, atkārtot jau ir prasījis, lai sociālie indikātori tiktu iekļauti šajā uh, pusgada procedūrā. Un uh, par šiem indikatoriem mēs vienmēr esam izteikušies un uh, teikuši, ka tiem ir jābūt arī uh, vieniem no galvenajiem indikatoriem um, un nevis kaut kādiem papildu indikatoriem, bet tas gan nenozīmē, ka tiem ir jābūt tā pašā līmenī kā makroekonomiskajiem indikatoriem. Viņiem ir jābūt līdzvērtīgiem šiem nodarbinātības indikatoriem. un ir jābūt iespējai arī uh, lai šie indikātori būtu noteicošie uh, saulēcīgas procedūras uh, izraisīšanā, piemēram, uh, bezdarba uh, likme, uh, be, bezdarba procents, uh, tie taču arī ir noteicoši indikātori ekonomikai Eiropā. Parādi, tās ir tikai tādas tehniskas lietas, tehniski kritērija Eirozonā, bet, piemēram, ja ir bezdarbs tāds kā Spānijā, kas ir lielāks par 20%, vai Grieķijā arī virs 20%, vai jauniešu bezdarbs virs 50%, tad tiem ir jābūt galvenajiem indikatoriem, kas tiek ņemta vērā, un nevis tādiem papildu indikatoriem. Un tas ir arī attiecīgi jāapspriež. Tas ir svarīgs uh, solis, bet uh, tas vēl nav pietiekams. Kā jau teicu, tātad šiem indikatoriem jābūt tajā pašā līmenī, un tie vēl arī nav pietiekami, jo komisijas izteiktais priekšlikums, tātad šī tā nodarbinātība, ilgtermiņa bezdarbs un jauniešu bezdarbs, tas viss ir uh, saistīts ar nodarbinātību, bet ir jau arī citi ekonomiski un sociāli kritēriji. Uh, Eiropas Savienībā. Piemēram, eh, bezdarbā tur man trūkst eh, ilgtermiņa bezdarbs. Eh, ilgtermiņa bezdarbs arī ir svarīgs kritērijs un arī nabadzības risks un sociālās izstumtības risks ir vēl citi uh, Eh, kritēriji, vai tie ir tikpat svarīgi, tas, protams, ir jāizvērtē, bet tie ir jāietver arī šajā agrīnās brīdināšanas sistēmā. Mēs to šeit eh, nodarbinātības komitejā vienmēr esam prasījuši eh, ar vairākumu, ka šādi indikātori ir jāiekļauj, un tāpēc varu pateikt, ka tas ir progress, bet ar vēl to vēl nepietiek. Paldies! Cik es uh, tomēr redzu, ilgtermiņa bezdarbs tiks eh, iekļauts uh, kā indikators. Labi, par to runāsim. Tagad uh, no tautas partijas Sofija Ribeiro. Es viņu neredzu, viņa nav klāta. Elizabete Morān Šantie, vai tu varētu aizstāt kolēģi Ribeiro? tautas partijas vārdā. Paldies priekšstādātāji vēlējos izteikties, taču tas nebija paredzēts Ribero kundas vietā. Dosiet man vārdu, kad jūs to vēlēsieties. Paldies, jā, tad to darīsim vēlāk. Tagad ir EKR, Anteja Makintājer, bet es viņu neredzu. Vai kāds viņu aizstās? Nē. Tad Alde tagad būtu kārta Marian Harkina. Viņš arī nav klāt, neviens viņu neaizstās no goe. Lina Boilena. Jā, nu, mēs šodien tiešām esam pilnā sastāvā. Grīni, es atvainojos no zaļiem, Džīna Lamberta, arī nav klāt no FDD. Kolēģi Begīna, lūdzu. Grācija, prezidente. Um, ehm, es priekšstādātāju. Pirms kāda laika es izteicos, lai runātu par makroekonomikas procedūras rādītājiem. Šis ir ļoti svarīgs temats, jo kad komit, e, komisija nosūtīs brīdinājumu valstīm, tad mums ir jāsaprot, ka daži no šiem rādītājiem īstenībā neņem vērā sociālo dimensiju, sociālos rādītājus. Un tas nav labi. Tikmēr ir panākts tas, ka mēs apzināmies, ka mums jānodrošina, ka šie rādītāji ņem vērā sociālo dimensiju. Daži rādītāji iekļauj uh, risku par nabadzību un nevienlīdzību, taču pirms gada šie rādītāji bija ļoti vērtīgi, atainojot īstenot situāciju konkrētajā valstī. Taču tie neļauj valdībām spērt konkrētus soļus. Mums ir dažādi rādītāji, nevienlīdzības starp atalgojumu, atalgojumu ziņā dzimumiem, nabadzības rādītāji, darbspējīgu, darbspējīgu iedzīvotāju vidu. Katrā ziņā ir arī mazināšās cilvēku tiesības, arī nepastāvīgas darba vietas ir uh, pieauguši skaitā. Tas nozīmē, ka pat cilvēki, kas strādā dzīvos nabadzības sliekšņi, šie statistikas dati jāņem vērā, jo, ja tas nenotiek, tad var rasties iespējas, ka situācija valstī ir normāla. Mums jāņem vērā šie nabadzīgie, kas strādā. Uh, ir jāpielāgo valsts īstenotie pasākumi, lai izvērtētu tā visa ietekmi uz sabiedrību. Mums ir jāveicina šo rādītāju analītiskā vērtība. Tas mums arī ļaus izgaismot prioritātes. Attiecībā uz jauniešu bezdarbu tā ir ārkārtīgi svarīga problēma. Un arī skolas nepabeigšanas parādība. Jaunieši, kas ne mācās, ne strādā, šī parādība ir ļoti nelabvēlīga un tā smagi skar visu paudzi. Svarīgi ir nodrošināt, ka ne tikai pārlieku lielā parāda procedūra tiek ņemt vērā, bet arī nevienlīdzība un augstais bezdarba līmenis ir jāizmanto kā pamats brīdinājumu nosūtīšanai attiecīgai valstī. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība var paredzēt sankcijas tikai vienīgi tajā gadījumā, kad ir makrolīdzsvara procedūra. Jāņem vērā arī sociālā situācija valstī. Tā jāuzskata par tikpat svarīgu kā budžeta jautājumi. Mums ir jāvirzās uz ekonomisko labklājību, pilnu nodarbinātību un jāizlabo sociālā līdzsvara trūkums tā, tā nav tikai piecu zvaigžņu kustības programma, bet vispār principā Eiropas Savienībā. Marabicoto. Tagad Marabicoto nav klāt, tad uh, vārds uh, Elizabetei. Nē, kolēģis Martāns, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses pateicos par šo komisijas paziņojumu. Ir paredzēts ievies sociālos uh, rādītājus makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā. Taču uh, man ir aizdoms, ka mēs laužamies atvērtās durvīs, kā bieži vien notiek šajā parlamentē. Jo, nu, es ceru, ka visi ir sapratuši, ka šī krīze, kas mūs skar, nav nekāds sagadīšanās, bet tā ir struktūrāla krīze. Mums ir struktūrāla problēma. Un tas, kurš runā par krīzi, ar to domā arī darba vietu mazināšanos, tātad eh, masīvu bezdarbu un masīvs bezdarbs tieši pie neaizsargātākiem sabiedrības grupām, jauniešiem, kas jaunāk par 25 gadiem, un uh, eh, vecgadgājiem cilvēkiem, kas vecāk par 65 gadiem. Pirms vairākiem gadiem šī struktūrālā krīze parādījās vēlos sacīt visiem mīļajiem kolēģiem, ka tā vietā, lai turpinātu nodarboties ar statistiku, ar seku novēršanu, ar uh, taupības pasākumiem, ar mūsu valstu parādiem, pienācis laiks ķerties klāt šīs struktūrālās krīzes cēloņiem. Globalizācija, ekonomikas finans, finansierisēšana sociālais dempings, ultraliberālisms. Lūk, šādi ir šīs masīvā, endem, šī masīvā endemiskā bezdarba cēloņi. Taču cilvēki negrib skatīties, eh, redzēt tālāk. Un pienācis laiks tiešām īstenot vērtīgu darbu. Paldies! Dankeschön, Elisabeth. Paldies, Elizabete. Merci beaucoup. Liels paldies, priekšstādātāja kungs. Sakam arī Šartie kundze, paldies. Eh, arī no savas puses vēlos pateikties komisijai par tās izklāstu šorīt. Īpaši gandarīt esmu par to, ka Eiropas pusgads ņem vērā sociālos rādītājus. Mums tas ir pilnīgi nepārprotam nepieciešams. Šādiem rādītājiem jābūt. Priekšstādāja kungs, darbi, ko jūs vadāt šajā komitejā, ir atkarīgi no tā spoguļa, ko mums sniedz šie sociālie rādītāji. Tā ir mūsu analizēšanas spēju svīra, tā mums ļauj izvērtēt labojošo politiku. Jā, Eiropai šajā komitejā ir labošanas politika. Mums tas ir svarīgi un nav runa tikai par šodien vien. Es vēlos uzsvērt trīs lietas, kas manā skatījumā ir ārkārtīgi svarīgas un kas nodarbina mūsu prātus. Pirmā, pirmkārt, jauniešu bezdarbs. Un jauniešu bezdarbā mums ir, bezdarbziņā mums vajadzīgi ļoti konkrēti rādītāji. Pirmkārt, jaunieši bez kvalifikācijas, kā mēs varam panākt lai jaunieši tiek ārā no bezdarba, kurā viņi nonākuši, tāpēc, ka viņiem nav kvalifikācijas. Ko Eiropas mobilitāte un profesionālā mobilitāte var sniegt savu ieguldījumu, lai cilvēki, bē, jaunieši tiktu ārā no bezdarba. Otrais punkts, ar vienu runājot par jauniešiem, mums ir nepieciešami rādītāji, kas mums ļauj skaidri saskatīt, kāda ir īstenā situācija ar jauniešiem. Jo jauniešu garantija, ko esam izveidējuši, nav paredzēts tam, lai svītrotu jauniešu no bezdarba statistikas. Jāskatās ir, kā bezdarbnieks var kļūt par nodarbinātu cilvēku ar stabilu darba līgumu. Otrais punkts. Vēlos, lai mēs ārkārtīgi precīzi atainot to jauniešu kategoriju, kas nav mūsu radara ekrānā, tātad tas ir jauniešu vecumā no 25 līdz 35 gadiem. Šajā kategorijā ir tikpat daudz bezdarbnieku, kā vecuma kategorijā no 15 līdz 25. Tātad tas nozīmē, ka dubultā ir jauniešu bezdarbs, ja mēs viņus skatīsim griežamā līdz 35 gadu vecumam. Un tie, priekšstādātā kungs, ir diplomēti, profesionāļi. Mums ir nepieciešami ārkārtīgi precīzi rādītāji, lai varētu īstenot labojošu politiku. Treškārt, lieta, kas mums nepieciešama, uh, sieviešu uh, darba vietas zaudēšana sievietēm, jo krīze ir panākusi to, ka sievietes vairs nav nodarbināts, un tas ir kopš 2010. gada krīzes. Tad jāskatās, kā situācija attīstās sievietēm, kas ir zaudējuši darbu. Un tad, te jau tik izskanēja vēl viens punkts, uh, strādājošie, kas tomēr ir nabadzīgi, katrs to skata savā izpratnē, bet mums ir nepieciešama ļoti skaidra radītāja, jo strādāt vien vairs nav pietiekoši strādājušiem ir jāspēj arī dzīvot no sava darba augļiem. Un tas ir svarīgi arī Eiropas samitrī. Lielas paldies priekšstādātē. Vielen Dank. Paldies. Neliela piezīme par uh, eh, Elizabetes Morāns Šartjē teikto. Uh, šie te 25 līdz 30 gadus uh, vecie bezdarbnieki, jaunie bezdarbnieki ir ne tikai tie, kas ir ar kvalifikāciju vai bez kvalifikācijas, bet tie ir tie, kas uh, agrāk nav saņēmuši uh, vietu, lai uh, tātad izglītības iestādē, un tiem tagad ir arī problēmas atrast darbu. Tagad kolēģis Sandara. Idons. Paldies priekšstādātāji. Arī es no savas puses vēlos uh, uzteikt komis, Eiropas komisijas ierosinājums, augstu vērtēju to rādītāju izvēli, kas pilnīgi atbilst mūsu bažām. Te konkrēti runa par jauniešu bezdarbu un par ilgtermiņa nodarbinātību. Kaut arī šie rādītāji būtu jāpieslīpē, kā to piedāvāja Elizabete Moranšarķie. Šis priekšlikums ir atbilde uz Eiropas parlamenta prasībām jau kopš ilgāk laika. Es domāju, tas ir pirmais solis. Otrkārt, man rodas jautājums, kā mēs rīkosimies, lai nodrošinātu, ka šie rādītāji tiešām kalpot par brīdinājumu signālu brīdā mehānismu. Tiem ir jābūt uh, par trauksmes signālu, taču tie nedrīkst uh, kalpot par ierobežojušu faktūru. Te ir jāparedz uh, arī uzlabojumi. Paldies! Paldies par šīm debatēm! Vai no komisijas puses Eh, Pētra Antonio kungs, jūs varētu varbūt eh, kaut ko teikt vēl. Lūdzu. Yes, uh... Jā, liels paldies. Paldies par dzīvīgajām, auglīgajām debatēm par šiem jautājumiem. Runājot par rādītājiem, kurus mēs izmantojam, protams, Tie ir galvenie rādītāji makroekonomiskas līdzsvarotības novērošanas procedūrai, un e, tie nekalpo statistikai vien. Eiropas komisija izmanto veselu virkni rādītāju šīs procedūras ietvaros un citās uh, Eiropas pusgada procedūras ietvaros. Te ir runa par uh, uh, E, nabadzību, par e, darba tirgus e, segmentēšanos, visi šie jautājumi ir Eiropas pusgada centrā. Šogad, 2015. gadā, dalībvalstīm ir izplatīti izplatīt daudz ieteikumi ar mērķi uzturēt sociālos standartus un uzlabotos daži piemēri. Trīs dalībvalstis tiks skart sociālo transferziņa. Te attiecas uz, tas attiecas uz pabalstiem jauniešiem, viņu atbalsts sniegšanu viņa. Te mēs uh, arī uzstējām uz to, lai jaunieši tiktu ievest atpakaļ darba tirgū, pateicoties uh, valstī specifiskiem ieteikumiem. Uh, Mums ir skaidri statistikas dati par jauniešu bezdarbu, par viņu kvalifikāciju, vai viņi augstu kvalificēti, mazāk kvalificēti. Mēs aicinām dalībvalstis uh, atjaunot sieviešu nodarbinātību darba tirgu. Dalībvalstis ir saņēmušas arī ieteikumus attiecībā uz nodokļu samazināšanu otrajiem pelnītājiem ģimenē. Bieži vien tās ir sievietes. Tad runa par nodarbinātības rādītēm makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā un par mazāk svarīgi tika uzskatīti nabadzības rādītāji. Tas bija veikts pa, uz tehniska pamata, uz laika faktoriem bieži vien eh, sociālajie jautājumi nav tik uh, acīm redzami kā citi rādītāji. Es domāju, ar to arī var beigt savu uzstāšanos un paldies par debatēm. Lielas paldies! Ceturtdien ar koordinatoriem mēs runāsim par to, vai vēlamies par to izteikt atzinumu. Bet ļaujiet man arī vēl komisijas virzienā izteikt pāris piezīmes. Pagājušajā nedēļā manī iespēja runāt ar eh, kādas dalību valsts eh, darba ministru, kurš man teica, ka eh, norādes, kas ir izmantotas Eiropas semestri ietvaros par nodarbinātību un sociālajām lietām, um, diezgan maz interesē darba ministrus Eiropā. Daļa no viņiem pat nemaz nezin šos datus. Līdz ar to mums eh, nevajagot eh, parlamentā runāt par to, kā bagātināt šos kritērijus, bet drīzāk vajadzētu strādāt kopā ar komisiju pie tā, lai uh, ņemtu tiešām vērā arī to visu, kas tur uzrakstīts. Citādi tas viss uh, ir tāds kā ieteikums, tāds kā labs uzvedības grāmata, ko neviens neņem vērā. Uh, Um, labi, tad tagad mēs sāksim balsošanu. Sveikšu arī Elizabetes Morāna Šantie apmeklētāju grupu. Tie ir 15 jaunieši, kas uh, um, iziet praksi uh, no uh, Rūpniecības un tirzniecības uh, kameras. Uh, Labi, tad tagad pāriesim pie balsojumiem. Sāksim ar 11. punktu. Nevienlīdzības samazināšana īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai. Tur e, tas ir Inēšas Zūbers e, ziņojums. Mums ir 309 e, grozījumi, kas ir iesniegti, un 29 kompromisa priekšlikumi, par kuriem ir bijušas sarunas, kas ir uh, par kuriem ir bijusi vienošanās, un par tiem arī tagad balsosim. Vai visas politiskās grupas ir pilnā sastāvā? Vai visi ir saskaitījuši, cik klāt ir kolēģi, lai nav par daudz ne no vienas politiskās grupas? Varbūt mēs varētu pārbaudīt uh, balsošanu ar balsošanas iekārtu. Tagad aicinu uh, balsot par 118. grozījumu. Kurš par? dagegen. Pret. Nu, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par šo grozījumu. Vai sākam balsot? Beidzam balsot. 35 par. Tātad ir uh, pieņemts ar lielu valsts vairākumu. M kompromiss. Kas ir par? Pret. Pieņemts. L kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. 138. grozījums par pret pieņemts. 139. par pret pieņemts. Nu, tomēr drošības dēļ pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par 139. grozījumu, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, ar eh, skaidru vairākumu pieņēmts. 140. par pret pieņemts. 141. par pret pieņemts. 142. par pret pieņemts. Kompromiss AA, kas par pret pieņemts. 151. par pret. Izskatās, ka pieņemts, bet, nu, drošības dēļ pārbaudīsim rezultātu. Balsiem elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Simtu piecdesmit trešais par pret noraidīts. 154. par pret pieņemts. 156. Piez, 157, 58, 159, 160. Visi šie grozījumi kopā kas par pret noraidīti. 161. Labi, pārbaudīsim tātad 158 līdz 160 grozījums, balsojam par tiem kopā. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīti ar vienas balsts pārsvaru noraidīt šie grozījumi. Nu, 161. kas ir par pret noraidīts, 162. par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. par pret. Noraidīts. 164. par pret. Man šķiet, ka noraidīts. 165. par pret. Arī noraidīts. 167. par pret. Noraidīts. Jā, lūdzu. Vēlaties pārbaudīt? Labi, balsojam elektroniski par 167. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt šis grozījums. 166 par pret. Noraidīts 168 par pret. Pieņemts 169 par pret pieņemts. 170. Es atvainojos 173. par pret. Vēlreiz, kas ir par 173. Paldies, pret. Pieņemts. N kompromiss Nu, ja jūs neceļat rokas, diemžēl, tad, tātad, ja eh, es redzu, ka ir skaidrs vairākums par vai pret, tad es pat neprasu, kas atturas, jo rezultāts ir skaidrs un tā mēs varam ātrāk virzīties uz priekšu. Tātad N kompromis, kas par, kas pret, pieņemts. 181. par pret pieņemts 182 par pret atturas. Tagad, jā, tas bija svarīgi šoreiz. Labi, pieņemts. O kompromiss par pret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

pret pieņemts. Tas bija 233. jā. Tagad T kompromiss par pret pieņemts. 245. par pret pieņemts. 246. par pret atturas pieņemts, 247. par pret pieņemts, 248. par pret pieņemts, 249. par, nē, tas ir, tātad 249. par pret noraidīts, AC kompromiss par pret pieņemts,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 Dubultvē kompromiss par pret pieņēmts. 287. par pret pieņēmts. 289. par pret pieņēmts. Kompromiss X par pret pieņemts.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 Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 294. par. Pret. Pieņemts. 296. par. Pret. Nu, grūti saprast, pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski. Vai visi nobalsojuši, beidzām balsot? Noraidīts. 297. par. Pret. Pārbaudīsim arī šo rezultātu balsēm elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 298. pār pret. Skaidrs rezultāts noraidīts. Y kompromiss par pret. Pieņemts. 307. grozījums par pret noraidīts. 308. pār. Nu, pārbaudīsim 307. balsēm rezultātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tātad noraidīts ar skaidru balsu pārsvaru. 308. atkritīsim 9. Nē, es atvainojos, balsojam par 308. grozījumu. Par. Paldies. Tātad par. Pret, es atvainojos, jā, pret. Noraidīts 309. par pret pieņemts. Tagad ir ievilkumi eh, AM1 par pret pieņemts. Otrais grozījums par pret noraidīts. 14. Eh, ievilkums par pret pieņēmts. 14a jauns ievilkums, 4. grozījums atkrīt, 5. grozījums, kas ir par, pret, pieņemts, 20. ievilkums, kas par, pret, pieņemts, 22. a ievilkums, kas par, pret, pieņemts, 29. grozījums, kas ir par pieņemts. 28. A ievilkums, kas ir par pret pieņemts. Apsvērums AA, 11. grozījums, kas par pret pieņemts. 12. grozījums, kas par pret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 Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par pret. Pieņemts. Kompromiss A par pret. Pieņemts. 20. grozījums par pret pieņemts. Kompromiss B par pret pieņemts. 24. grozījums par pret pieņemts. 25. grozījums ir atsaukts, tagad kompromiss C par pret pieņemts. 31. grozījums par pret noraidīts. 32. grozījums par pret. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 33. grozījums par pret pieņemts. 35. grozījums ir atsaukts. Tagad kompromiss D par pret pieņemts. Kompromiss E par pret pieņemts. 42. grozījums par pret pieņemts. 44. grozījums nav jābalso, tas ir lingvistisks. Nu labi, pārbalsojam vēl 42. grozījumu elektroniski, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 44. nav jābalso. Tagad 50. grozījums, kas ir par pret pieņemts, 52. par pret noraidīts, F kompromiss, kas par pret pieņemts, 60. grozījums par pret pieņemts, Kompromis G par pret pieņemts. 68. grozījums par pret noraidīts. 70. par pret nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 70. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 69. par pret. Nu, vai varam vēlreiz balsot 69. Kas par? Pret. Skaidrs. Pieņemts. H. Kompromiss. Kas ir par? Pret. Pieņemts. 73. grozījums par pret pieņemts. Tālāk 51. grozījums. Nē, tas atkrīt. Tagad ir kompromiss I, kas par pret. Pieņemt. 83. grozījums, kas par pret. Pieņemts. 84. par pret pieņemts. Kompromiss J, kas ir par pret pieņemts. 93. grozījums, kas par pret pieņemts. 94. par pret pieņemts. 97. par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. 97. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar skaidru vairākumu. 95. grozījums. Par to jābalso par pret noraidīts. 96. simtais un 102. grozījums kopā. Balsojam par pret. Nu, nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski 96. līdz 102. grozījums. Jā, jāceļ ir rokas tā, lai var skaidri redzēt. Beidzām balsot, noraidīt šie grozījumi. Tātad, nu, lūdzu, celiet rokas tā, lai skaidri ir redzams rezultāts. 98. par pret, noraidīts. 99. par pret, noraidīts. 101. Nu, labi, pārbaudām rezultātu. Balsojam vēlreiz par 99. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts skaidrs, tas ir pieņemts. Pie 101. grozījums. Tā tā par. Pret. 101. kas ir par. Pret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 Nu labi, pārbaudam rezultātu vēlreiz balsojam par 110. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot, šis grozījums ir noraidīts. Simtu vienpadsmitais grozījums. Par to nav jābalso. Tagad balsojam par 114. par. Pret. Pieņemts. 115. par. Pret. Pieņemts. 116. par pret pieņemts, 117. par pret Pieņemts. Nu, labi, balsojam vēlreiz par 117. elektroniski, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot, un grozījums ir pieņemts. Tagad mums ir jābalso par noslē, par šo ziņojumu projektu kopumā. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Nu, rezultātu lūdzu. Ir skaidri redzams ar lielu balsu vairākumu pieņēmts. Un uh, ir uh, konstatētas kļūdas, tātad jābalso vēlreiz. Vai visi ir nobalsojuši? Nu, beidzam balsot tagad. Un kāds ir rezultāts? 42 pār, 6 pret, 3 atturās ar skaidru lielu balsu vairākumu pieņēmts. Apsveicam referenti. Un tagad. Uh, ir uh, šis uh, rezultāts uh, tiek pievienos ziņojumam kopumā, nevis protokolam. Tagad darba kārtības punkts numur 12. Eiropas Savienības strateģiskais satvers par drošības un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Ok, nāc klāt. Labi. Man te ir režisora norādījumi. So, dann können wir anfangen. Tagad varam uh, sākt uh, M kompromiss par pret pieņemts. 101. par pret norādīts. 102 par pret noraidīts. 105. par pret pārbaudīsim. 105. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 106. grozījums par pret noraidīts. N kompromiss par, pret, pieņemts. U kompromiss par, pret, pieņemts. Trešais pāns, 123. par, pret, norādīts. P kompromiss par, pret, Pieņemts. 133. grozījums. Tur ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa 133. grozījumā par, pret, arī pieņemta. 134. grozījums par, pret, noraidīts. Q kompromiss par, pret, pieņemts. R kompromiss par, pret, pieņemts. Tad jābalso tagad par S kompromisu par, pret, pieņemts. T kompromiss par, pret, pieņemts. 147. ir e, jau nobalsots 148. par pret pieņemts. U kompromis par pret pieņemts. 157. par pret norādīts. V kompromis par pret pieņemts. Dubult V kompromiss, dubult V par pret pieņemts. X kompromiss par pret pieņemts. Tagad X, eh, Y kompromiss par pret pieņemts. Z kompromiss par pret pieņemts pieņemts. Simt astoņdesmit otrais par, pret, pieņem, nē, noraidīts. Tad tagad AA kompromiss par, pret, pieņemts. AB kompromiss par, pret, pieņemts. AC kompromiss par,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 pieņemts. AI kompromiss par pret pārbaudīsim. Eröffnet, uh, haben alle abgestimmt. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad mums tagad jābalso par 258 grozījumu. 256 par pret. Tas arī jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā. Kā, kā mēs tagad turpināsim? 259. Tur ir balsojums pa daļām. 259. pirmā daļa par pret pārbaudīsim. 259. pirmā daļa sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, tad par to vairs nav jābalso 259. Jā, tā ir. FEM 1. FEM 1 grozījums par pret. Arī to pārbaudīsim. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad 262. ja pareizi saprotu par pret atturas noraidīts. AJ kompromiss par pret pieņemts. AK kompromiss par pret pieņemts. AL kompromiss par pret pieņemts. AM kompromiss par pret pieņemts. Tagad 281. Par, pret, noraidīts. AN kompromiss par, pret, pieņemts. 294. par, pret, pieņemts. AO kompromiss par, pret, to pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AP kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. AQ kompromiss par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 pret pieņemts. 322. grozījums par pret noraidīts. AS kompromiss par pret pieņemts. 325. grozījums, 26. un 27. 28. atsaugs, tātad 325. un 327. par tiem kopā. Par, pret, noraidīts. AT kompromiss par, pret, pieņemts. AU kompromiss par, pret, pieņemts. AV kompromiss par, pret, pieņemts. A, dubult V kompromiss par, pret, pieņemts. FM 22 par, pret, pieņemts. FM 2. Par to vairs nav jābalso, jo 22 tika pieņemts, tagad AX kompromiss par, pret, pieņemts. 363. grozījums par, pret, pieņemts. 364. par, pret, pieņemts. FM 14 par to vairs nav jābalso. 368. grozījums par, pret, pieņemts pieņemts, nē, atvainojos noraidīts. A, Y kompromiss par, pret, noraidīts. 371. Es atvainojos. Es vienkārši muļķīgi pārteicos, AY kompromiss ir pieņemts, tas nav noraidīts. 371. grozījums. Par to nav jābalso. AZ kompromiss par, pret, pieņemts. 70 par, pret, pieņemts. FEM 18 par, pret, pieņemts. BA kompromiss par, pret, pieņemts. 378 grozījums par, pret, pieņemts. 378. par, pret, pieņemts. 379. par, pret, atturas pieņemts. 373. par, pret, pieņemts. Tagad otrais apsvērums par, pret, Noraidīts. Sešā apsvērums par pret pieņemts. Deviņā apsvērums par pret pieņemts. Piecdesmitais apsvērums par pret pieņemts. Tad ir ceturtais grozījums. Tas atkrīt. 15. apsvērums, 6., 10. un 11. grozījums, kas ir identiski, balsosim kopā par, pret, pieņemts. 15. apsvērums, 7, 8 identiski grozījumi, kurš par, pret, pieņemts. 15. B par, pret, pieņemts. 16. A apsvērums par pret pieņemts. 23. A apsvērums par pret pieņemts. A kompromiss par pret pieņemts. 18. grozījums par pret pieņemts. 20. grozījums par, pret, pieņemts. Tas atkrīt, tad tagad 21. Eh, grozījums par, pret, noraidīts. 22. 21. Labi, pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 22. par pret neredzu nevienu gandrīz vai kurš celtu rokas. Visi jau ir laikam saguruši. Nu, tad tomēr, tomēr izskatās, ka noraidīts paldies nevis par to, ka noraidīt, bet, protams, par to, ka jūs uh, cēlāt rokas. 23. pār. Pret. Nu, nu, Divdesmit otrais bija pieņemts. Vai kāds šaubās par to? Labi, Tad uh, eh, 23. atkrīt, protams. 24. grozījums par pret noraidīts. B kompromiss par pret pieņemts. C kompromiss par pret pieņemts. D kompromiss par pret pieņemts. E kompromiss par pret pieņemts. 32. grozījums par pret pieņemts. F kompromiss par pret pieņemts. G kompromiss par pret pieņemts. BB kompromiss par pret pieņemts. BC kompromiss par pret pieņemts. H kompromiss par pret pieņemts. D kompromiss, BD kompromiss par pret pieņemts. FEM 1. Par to ir jābalso par, pret, pieņemts. I kompromiss par, pret, pieņemts. J kompromiss par, pret, pieņemts. K kompromiss par, pret, pieņemts. L kompromiss par, pret, pieņemts. BE kompromiss par pret pieņemts. Tad mums ir FMS par pret pieņemts. 84. par pret pieņemts. FMB par pret pieņemts. FMF par pret pieņemts. FMJ par pret pieņemts. 86. par pret pieņemts. FMC par pret. Ai, es atvainojos, tas atkrīt. FME arī atkrīt, tad tagad FMN par pret pieņemts. 89. grozījums par pret pieņemts. FEMK atkrīt, FEMO, tad par to būtu jābalso par pret pieņemts. FEMR er ir pēdējais par pret pieņemts. Un tagad uh, Balsosim par uh, ziņojumu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. So, dann haben wir Labi, tad uh, tas ir pieņemts, apsveicu referentu. Tagad vēl jāvienojas, vai šo balsojumu rezultātu pievienot eh, ziņojumam, ja kāds iebilst, eh, tad nē, bet ja nē, tad mēs to ierakstām gan protokolā, gan pievienojam ziņojumam. Tā. Tad tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir 13. Tirgus piekļuva ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma. Šeit mani e, būtu nepieciešams tikai balsojums saraksts. So, danke mal. Labi, tad varam ķerties klāt. E, tas ir regulas priekšlikums 21. E, grozījums Karima Delī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 Nu, labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 22. un 23. Jā, par diviem. Visi nobalsojuši, tātad noraidīti grozījumi. Tagad 24. kas par pret noraidīts. 73. par pret noraidīts, bet, nu, drošības uh, dēļ pārbaudīsim uh, balsojot elektroniski. 73. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. par Frets. Domāju, ka noraidīts, bet drošības dēļ pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot, noraidīts. 75. par pret Es domāju, ka tas atkal tāpat kā iepriekšējā gadījumā, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit sestais par pret. Septiņdesmit sestais grozījums. Es domāju, ka noraidīt 77. kas ir par pret. Arī noraidīts. Tagad 78. par pret. Nu, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 78. grozījumu. Sākam balsot. pieņemts. 79. ir savietojams, tātad balsojam par to, kas ir pret. Pieņemts. Nu, labi. Pārbaudīsim rezultātu balsojam elektroniski 79. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 80. par pret pieņemts. Pārbaudīsim labi, pārbaudām, balsojam elektroniski. 80. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. 81 un 82. Kas ir par šiem? Kas pret? Pieņemti. 83. par pret. Pārbaudam rezultātu, balsojam elektroniski. 83. Un noraidīt. 84. 85. ir identiski, balsojam par abiem kopā. Kas pret? Man šķiet, ka tāds pats rezultāts, bet pārbaudām rezultātu, balsojam elektroniski par 84. un 85. grozījumu. Beidzam balsot noraidīti. 86, 87, abi kopā, kas par, kas pret. Es eh, pieņemu, ka ir tāds pats vairākums kā iepriekšējā gadījumā norādīts. Tagad 88, kas par, pret. Noraidīts 89. par pret Jā, David. Astoņdesmit devītais ir pieņemts, deviņdesmitais par pret noraidīts, deviņdesmit pirmais par pret noraidīts, deviņdesmit otrais par pret noraidīts, 93. par pret noraidīts. 94. par un 95. Tātad par kas pret noraidīti. 96. un 97. grozījums, kas par pret noraidīti. Ceturtais pāns, pirmais grozījums, kas par pret noraidīts. 98. par pret pieņemts. 99. par pret noraidīts. 100. par pret noraidīts. Pārbaudīsim. Jā vai nē? Labi, drošības dēļ pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Simtais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. nu, ar nelielu, pavisam nelielu pārsvaru noraidīts. Nu, jūs labi saskatījāt, pareizi saskatījāt. Tagad otrais un 101. grozījums, kas par? Pret. Nu, pārbaudīsim rezultātu. Otrais un 101. grozījums. Balsēm elektroniski. pieņemti. 102. atkrīt, tagad 103. par pret pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Jā. Noraidīts. Trešais grozījums. Trešais par. Pret. Izskatās, ka noraidīts. 105. kas par. Pret. Noraidīts. 106. par pret noraidīts 107. par pret. Domāju, ka noraidīts 108. par pret. Noraidīts trešais kompromiss par pret. Pārbaudām rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par Nē, es atvainojos, es atvainojos. Tagad mums ir jābalso par atsevišķiem grozījumiem, jo kompromiss tika noraidīts. Tātad ceturtais grozījums, kas par? Pret. Nu, pārbaudām, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. par pret Domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Nu jā, ja ir viens balss uh, pārsvars, tad uh, labāk pārbaudīt. Noraidīts. 110. par Oh, jā, atkrīt, atkrīt. Ceturtais grozījums ir pieņēmts, līdz ar to tas atkrīt. Tagad jābalso par ceturto kompromisu. Kas par? Pret? Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. grozījums, kas par? Tātad kompromiss noraidīts, mums jābalso par atsevišķiem grozījumiem. 112. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski, nav īsti skaidrs. Harkins kundze. Es ierosinu, tā kā ir tik neliels balsu pārsvars, es eh, ierosinu vienkārši balsot elektroniski uzreiz, lai eh, pātrinātu procesu. Jā. Nu jā, labs priekšlikums, tad mēs uzreiz redzam rezultātu. Tātad 112. Eh, vai visi nobalsojuši ir noraidīts. Piektais elektroniski balsojam. Paldies. Noraidīts. 113. elektroniski. Noraidīts. 114. elektroniski. Pieņemts. 115. elektroniski. Noraidīts. Sestais. Jā, lūdzu. Sēmon kungs. Paldies. Vai mums nevajag par visiem grozījumiem balsot elektroniski? Tikai tad, ja kompromiss ir noraidīts, tad par šiem grozījumiem ir jābalso elektroniski, jo tur ir neliels balsu pārsvars. Nevajag balsot par visiem grozījumiem elektroniski, jo tas ir uh, daudz lēnāks process. Priekšsēdētājs. Nu, tika ierosināts balsot elektroniski, jo šie, šis vairākums ir ļoti neliels un to tā nemaz nevar uh, redzēt no prezidija. Uh, ja ir, eh, lai būtu eh, drošība, kā rezultāts ir, eh, nu, skaidrs uzreiz, es ierosinu tad tiešām balsot elektroniski par visiem, jo tad uzreiz ir skaidrs rezultāts. Sestais elektronisks balsojums. Noraidīts. 116. Lūdzu, elektroniski. Noraidīts 117. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot un noraidīts. Septītais. Es atvainojos vispirms 118. grozījums, tam es pārlecu pār. Tātad tagad balsājam par 118. grozījumu. Beidzām un noraidīts septītais elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Tagad astotais grozījums - elektronisks balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār 26 pret noraidīts. 121. elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 120. balsojam elektroniski. Par otro daļu mēs balsojam 120. grozījuma otro daļu. Beidzam balsot, pieņemta. 122. balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 124. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Nē, vēl. Beidzam balsot. Noraidīts. 125. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 127. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 131. grozījums, sākam balsot. Un arī par 132. balsojam, par abiem kopā. Noraidīts. 8. pāns, 130. 135, 138 un 139 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 134. Beidzam balsot, noraidīts nu, desmitais un 136. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemti. 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 140. 141. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. Tagad 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Stāstais kompromiss. Balsts, sākam balsot. Pieņemts attieksme pilnīgi neticama. Piektais kompromiss. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. sākam balsot. noraidīts 149. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Nē, vēl. Tagad beidzam balsot noraidīts. Septītais grozījums, eh, kompromiss atvainojas, sākam balsot. pieņēms. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Tagad balsojam par atsevišķiem grozījumiem. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 156. sākam balsot. Noraidīts. 155. arī noraidīts. 157. sākam balsot. Pieņemts 158. sākam balsot. Ā, nē, tas ir atsaugs, par to nav jābalso. Devītais kompromiss, sākam balsot. Pieņemts. 17. grozījums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 15. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. grozījums. Sākam balsot. Mums ir jautājums par personālu balsojumu. Lūdzu, piecelieties tie, kuri pieprasa personālu balsojumu. Ir 14 deputāti piecēlušies, pat vairāk, tātad notiks personāls balsojums. Nē, nenotiks personāls balsojums. Tas bija personāls balsojums. Tad beidzam balsot. 34 bija pret. 167. grozījums sākam balsot. Mēs atvainojam 168. grozījums kopā ar šo. Beidzam balsot. Pieņemti. 19. grozījums Sākam balsot. Stop. Nē, tas atkrīt, un mēs nonākam pie 170. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 171. grozījums sākam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss sākam balsot. Pieņemts. 174. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 175. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 176. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 180. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad esam pie apsvērumiem nonākuši. Pirmais apsvērums. 25. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 26. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais apsvērums, 27. grozījums, sākam balsot. noraidīts. Ceturtais apsvērums, 28. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais apsvērums, 29. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot Noraidīts. Sestais apsvērums, 30. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais A apsvērums, 36. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais apsvērums, 37. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais apsvērums, 38. grozījums, sākam balsot. Pieņemts. Devītais apsvērums, 39. grozījums, sākam valsot. Pieņemts. Desmitais apsvērums, 40. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 41. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. apsvērums, 43. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums pie 13. apsvērumu sākam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16. apsvērums, 49. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.

Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņpadsmitais B apsvērums, 62. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 19. apsvērums, 63. grozījums, sākam balsot. Noraidīts. 19. D, 64. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. apsvērums un 65. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. apsvērums, 66. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 24. apsvērums, 67. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, 68. grozījums 28. apsvērumam sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 28. apsvērums, 69. grozījums, sākam balsot, Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt 70. grozījums, tagad 31. apsvērums, 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. A apsvērums, 72. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pārējām pie noslēguma balsojuma. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tātad beidzam balsot un noraidīts. Tātad vai ir šis Uh, rezultāts uh, jāpievieno ziņojumu projektam, jā, un tas tiks iekļauts arī protokolā. Tagad 14. darba kārtības punkts. jetzt müssen wir. Tagad mums ir vēlreiz jābalso elek, eh, noslēguma balsojums, jo ir iezagusies kļūda elektroniskajā balsojumā. Tas nenozīmē, ka mēs balsojam tik ilgi, kamēr uh, iegūstam vēlēto re, cerēto rezultātu, bet vienkārši tehniskas uh, Eh, kļūmes dēļ mums ir jāatkārto noslēguma balsojums. Tātad vēlreiz notiek noslēguma A balsojums, tas ir personāla balsojums. Vai viss nav balsojuši? Tad eh, tagad beidzam balsot. Un es ceru, ka tehniskā problēma ir atrisināta. Izskatās nedaudz labāk, bet uh, ziņo, tad, tad šis rezultāts apstiprinās. Paldies! Arī šis rezultāts, uh, kā jau iepriekš tika minēts, uh, tiks uh, ierakstīts protokolā kā personāla balsojums. Paldies! Tad tagad pāriesim pie 14. darba kārtības punkta budžetā, uh, ilgtermiņa bezdarbnieku integrācija darba tirgū. Tur mums uh, So. Tā. Tagad balsosim par eh, mutisko jautājumu un rezolūcijas eh, priekšlikumu par šo te, ko es minēju, ilgtarbīja bezdarbnieku integrācija darba tirgū. Šīs rezolūcijas eh, vēsture ir nedaudz sarežģīta. Pagājušajā nedēļ mēs pieķērāmies eh, trešajam projektam un tad pēc eh, kāda diezgan ilga laika panācām kompromisu, bet eh, kompromisu ietvaros vienojāmies uz trim balsojumiem pa daļām, kas jums ir pieejami. Par tiem tagad balsosim un tad balsosim par šo te priekšlikumu kopumā. Tātad nevis par revolūcijas, bet par rezolūcijas priekšlikumu. Jā. Also es geht nicht um. Tātad šeit nav runa par to, ka mēs kaut ko gribam izbalsot ārā, bet kaut ko gribam pievienot. Piektais pāns. Tas ir tāds. Uh, uh jā. Uzreiz elektroniski, varbūt, jo par to bija daudz strīdu. Sākam balsot par piekto pāntu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad ir 13. pāns. Tur ir tas pats. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. pāns. Sākam balsot par otro daļu 13. pantā. Vai visi nobalsojuši? Jā, tad beidzam balsot. Tas arī ir noraidīts. Tad tagad balsosim par uh, projektu kopumā. Sākam balsot. Personālais balsojums. Alle abgestimmt. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 47 par, 1 pret, 2 atturējušies. Un līdz ar to Eh, rezolūcija ir eh, šis punkts ir izskatīts. Tagad mums ir jānoskaidro. So, dann rufe ich auf die Abstimmung über die oral. Tad tagad balsosim par mutisko jautājumu par šo pašu tematu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Līdz ar to arī šis te mutiskais jautājums ir pieņemts. Kā mums ir ar laiku? Vai mēs varam atļauties nelielas debatas? Labi, tad mēs varbūt dosim iespēju sponsoriem, ēnu referentiem jau nekas nav sakāms, bet sponsoriem dosim iespēju izteikties. Pirmais tad būtu Davids Kaza. If you like it. If you want. Yeah, I think we should have a debate, Mr. Chairman. And uh, that's Jā, es domāju, debats būtu jānotur, jo tā ir tad iespēja katram paust savu viedokli par šo tematu, kas ir ļoti svarīgs. Paldies. Es atvainojos, David. Uh, kolēģi, lūdzu, visas uh, sarunas, kas ir savā starpā un neatiec uz sanāksmi, lūdzu, uh, noturiet tās ārpusē. Tas tiešām traucē runātājiem savādāk. Karola Boga, arī tu So. Tā. Lūdzu, David Kāza. As I was saying. Kā jau es teicu, priekšsēdētājs uzskatu, ka ir vērts plenārsēdē noturēt debats. Paldies. Good. Labi. Mums ir iespēja vēl debats par Džavi Lopes. bueno, más con debates y una, un ah, importante. Nu, tas ir vienkārši svarīgs komentārs, negluži debats. Vēlos jums atgādināt, ka rezolūcija un mutiski atbildamais jautājums, pie kur strādājam, ir saistīti ar ieteikumu, kam vispār ir jāietekmē 12 miljonu eiropiešu, tātad 12 miljoni ilgtermiņa bezdarbnieku Eiropā. Tātad mēs pēdējo nedēļu laikā nodarbojamies ļoti svarīgu darbu. Paturot to prātā, raugoties rezolūciju, es domāju, būtu mm, vērts to apspriest plenāru sēdē. Mēs mēģinām atgādināt, ka ilgtermiņa eh, bezdarbs eh, smagi ietekmē sociālo, jo nav runa par tikai vienas prasme zaudēšanu vai par aktīvos nodarbinātības politiku. Te ir runa par cilvēku dzīvēm, kad cilvēki ir ilgstoši palikuši bez darba, tad viņiem nepieciešama palīdzība, tehnisks atbalsts, lai viņi var atgriezties darba tirgu. Mēs ņemam vērā jūsu ieteikumus. Mēs zinām, ka šai līgumā paredzēta arī vairāk riski, mums jāpanāk pareizais līdzsvars starp uh, valsts administrācijas prasībām un darba ņēmēju vajadzībām. Un es ceru, ka tā ir iespēja mums palīdzēt 12 miljoniem bezdarbnieku Eiropā. Lielas paldies. Tad tagad uh, Jāna Citnānska no EKR. Merci, monsieur le président. Just... Paldies, priekšsēdētāji. Es atkārtošu tikai to, ko sacīja mans kolēģis plašām debatēm jānorisinās plenāra sesijā, jo šis temats ir ļoti svarīgs, tas skar ļoti daudz cilvēkus Eiropā. Slovākija ir viena no valstīm, kur īpaši smags kāras ilgtermiņa bezdarbs. Atkārtošu, debatēm ir tiešām jānorisinās par šo tematu plenāra sēdē. Es vēlos sacīt, ka šis ieteikums Eh, uz visiem laikiem neatrisinās ilgtermiņu bezdarbu. Taču tas var palīdzēt dalībvalstīm rīkoties ātrāk, jo, jo ātrāk rīkosimies, jo mazāk tas izmaksās, jo drīzāk bezdarbnieki atradīs darbu, jo mazāks būs skaitējums. Paldies visiem referentiem un eh, līdzreferentiem. Jā. Paldies. Jana Tom no Aldes. Paldies, priekšstādātāji. Es piekrītu kolēģiem un es nepavēršu debats par šo tematu. Tagad es iestājos par debatēm plenārsēdē katrā ziņā. Tas ir ļoti izšķirīgs, svarīgs jautājums. Paldies. Dankas, jā. Paldies. Tagad uh, Paloma Lopes Bermeho. Paloma nav klāt. Tad tagad vārds Tariem Rentkem. All... Paldies, priekšstādātāji. Arī mēs piekrītam tam, ka tā ir pozitīva zīme, ka pat labam tiek skatīts ilgtermiņa bezdarba problēma. Parlamentam ir jāuzņems aktīva loma šajās debatēs, jo komisijas priekšlikumā vēl ar vienu ir punkti, ko varam kritizēt. Mēs uzskatām, ka šīs debats ir nepieciešams. Un vēl viena lieta, kas no mūsu viedokļa ir ārkārtīgi svarīga, ir tas, ka milzīgo ilgtermiņu bezdarba problēmu nevar risināt, uzliekot vēl lielāku slogu bezdarbniekiem. Mums jāiesaista visi svarīgie spēlētāji, lai atrisinātu to Eiropas līmenī, nacionālā līmenī, reģionālā līmenī. Tāpēc mēs uzskatām, ka mums, kā parlamentam, šis iedoms pavisam skaidri jāpauž debatēs. Mēs nevaram visu atbildību uzlikt eh, cilvēkiem, kas nonākuši tādā stāvoklī. Paldies! Jā. Paldies. Laura Agē. Sì, sì, sì, assolutamente d'accordo. Jā, pilnīgi un absolūti piekrītu. Ir jānotur padziļināts debats par šo tēmu plenārsēdē. Un parlamentam jābūt iespējai izteikties par šo tēmu vēlreiz. Danke. Paldies, Dominiks Martāns. Oui, merci. Paldies mēs atturējāmies, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka vēl kārtējās debats neko reāli nemainīs. So, das war die kurz gefasste. Tās bija īsās debats par šo jautājumu. Es domāju, ka eh, tiešām vajadzētu paredzēt debates eh, plenārsēdē. Mums ir šis mutiskais jautājums un uh, ceram uz šo jautājumu saņemt konkrētāks atbildes no komisijas nekā pagājušajā mutiskajā jautājumā, kad to uzdevām. Katrā ziņā mēs centīsimies. Sirsnieks, paldies jums, un tagad varam pāriet pie 15. darba kārtības punkta. Tas ir uh, ieteikums Eiropas komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirzniecības nolīgumu TISA. Eh, referents ir Tomas Hendels, es viņu personīgi pazīstu, un eh, šajā brīdī eh, drīkstu sev ļoti nepierastā veidā dot pats sev vārdu. Dargie kolēģi, īsas piezīmes sākumā par TISA. Daudzi publisko debašu rezultātā ir ļoti labi informēti par TTIP, arī par CETA. Un šis ir trešais tiesniecības nolīgums, kas tiek gatavots starptautiskā mērogā, tas ir TISA nolīgums. Un uh, to parasti tā īpaši nepiemin, bet es gribu norādīt, ka kopš 2012. gada 50 uh, valstis jau vēd sarunas par šo jauno nolīgumu, un tas ir ārpus uh, PTO Pasaules tirdzniecības organizācijas. Eiropas komisija eh, saņem mandātu un ved sarunas arī šā eh, mandāta ietvaros par šo nolīgumu. Un šeit ir runa par uh, pakalpojumu tirgu liberalizāciju lielā mērā. Un politisks komentārs aiz tā, protams, slēpjas. Uh, ļoti daudzu investoru intereses, kurus ļoti uh, interesē um, iepirkumi, valsts pašvaldību iepirkumi, uh, piemēram, uh, ūdens apgādi uh, un um, uh, slimnīcas viņi grib pārņemt privātā kontrolā, jo tās ir ļoti ienesīgas jomas. Bet mēs jau vairāk kārt esam uzsvēruši, ka sabiedriskie pakalpojumi un valsts pakalpojumi ir jāatstāja attiecīgajās uh, rokās un nedrīkst šos pakalpojumus nodot tirgus spēkiem, uh, E, šiem pakalpojumiem ir jābūt tādiem, ko vienkāršais cilvēks var apmaksāt, ko, kas viņam būtu pieejams. Un tā arī parlaments konstatēja, ka tirgus šos uzdevumus nespēja pildīt. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju nolīgums paredz, ka sabiedriskie ja publiskie pakalpojumi arī tad, ja tie tiek uh, privatizēti, tad vairs nevarēs tikt uh, um, uh, nodoti valsts aprūpē, lai ierobežotu uh, valstu regulējumu iespējas. Tāpat kā TTIP, arī šim nolīgumam ir mērķis paredzēt strīdu risināšanas iespējas attiecībā uz investoru tiesībām ārpus tiesu sistēmas. Līdz ar to valdību uh, juridiskās iespējas ar likumu uz spēku šeit iejaukties tiks ierobežotas. Un personīgi gribētu piebilst, ka uh, galīgi nav pieņemams tas, ka uh, teksti ne pirms, ne pēc uh, pieņemšanas netiks publiskoti. Piecus gadus pēc līguma pieņemšanas tie būs slepeni, un tas ir nepieņemams šādu tirsniecības nolīgumu tādā veidā noslēgt. Bet mēs mūsu um, Atzinumā eh, izteiksim savu viedokli. Eh, Tirzniecības komitejai bijusie komisāra Redingas kundze ir piedāvājusi eh, tekstu, kas ietver jau daudz elementus, kas būtu minam mūsu atzinumā. Es domāju, ka mums vajadzētu nodarbinātības politikas un sociāla politikas eh, aspektus šeit uzsvērt, jo tie ir mūsu darbības jodā, jomā, tos vajadzētu vairāk um, iezīmēt šajā ziņojumā, un tāpēc mūsu uh, atzinumā mēs iekļaujam tikai septiņus punktus, tas būs ļoti īsts atzinums, mēs prasām, lai uh, tirzniecības nolīgums, tāpat kā mēs to prasām citos tirzniecības nolīgumos, lai visas um, starptautiskās darba organizācijas normas tiek respektētas. Tas pats tiek prasīts attiecībā uz tētipu. Un arī tisa gadījumā mums vajadzētu tā to prasīt. Manuprāt, prātīgi būtu arī vēlreiz uzsvērt, ka šādos izniecības nolīgumos arī pakalpojumu jomā būtu jārunā par pienācīgiem darba apstākļiem dalību valstīs saskaņā ar koplīgumiem un likumnormām, lai nerastos ne algu, ne sociālais dempings nolīguma rezultātā. Un treškārt uh, uzsvērt uh, to, ka valstu pienākums uh, um, ir sniegt pakalpojumus, ņemot vērā sociālos un vidas kritērijus, un valstīm ir jāspēj to patstāvīgi īstenot, un tāpēc uh, pamat pakalpojumi, pamat uh, sabiedriskie pakalpojumi uh, Vienalga, vai tie tiek sniegti uh, no valsts, pašvaldību vai privātā sektora, ka tur visi šie kriteriji ir jāievēro. Es domāju, ka mēs kā nodarbinātības komiteja, kā balstoties uz debatēm, kas mums bija vakar par uh, darba apstākļiem saistībā ar darbinieku nosūtīšanu, būtu prātīgi, ja uh, mēs. Uh, noraidītu uh, liberalizāciju pakalpojumu jomā starptautiskā mērogā, kamēr netiks nodrošināta mūsu uh, uh, sociālo un darba normu ievērošana saskaņā ar likumiem un kolektīviem līgumiem. Es domāju, ka mums arī ļoti skaidri ir jāieņem nostāja, ka uh, nevar visur kaut ko reglamentēt attiecībā uz darba spēku. Uh, un darbinieku nosūtīšana tirzniecības nolīgumos uh, uh, nedrīkst tikt reglamentēta. To mēs nedrīkstam pieļaut, mums vajadzētu par to skaidri izteikties. Tas nekāda nav saistīts ar tirzniecības jautājumiem, uh, proti nosūtītie darbinieki nav prece. Sestais punkts attiecas uz uh, to, ko pieminēja jau ievadvārdos, ja kāds pakalpojums, pakalpojums sniegšana tiek privatizēta, tad pagātnē bieži bija tā, ka pašvaldības, pilsētas uh, un uh, reģioni tomēr uh, izlēma um, atkal pārņemt valsts un pašvaldību aprūpē šos pakalpojumus, un šeit nolīgumā ir paredzēts aizliegt šo pakalpojumu deprivatizāciju, tad uh, kolektivizāciju, un mums vajadzētu to novērst, jo īpaši, e, jo, e, jo īpaši tāpēc, ka šeit ir, jo īpaši runa par sociālajiem standartiem un darbu un sociālajām tiesībām. Septītais punkts e, ir pilnīgi nepieņemama, ka arī šīs sarunas ir pilnīgi slēgtas, necaurskatāmas. Mums vajadzētu prasīt visu Eh, dokumentu, kas ir saistīti ar TISA nolīgumu publiskošanu un iesaistīt, prasīt iesaistīt arī sociālos partnerus. Tas atbilst uh, tikai un vienīgi mūsu atvērtās sabiedrības principiem. Paldies par uzmanību un nepacietību gaidu uh, eh, debatas un labprāt strādāšu ar jums kopā pie šī atzinuma. Paldies! So. Tā, labi, tad tagad. Uh, došu ēnu referentiem uzreiz vārdu. Elizabeth Morāna Šantie, Šartie eh, kā pirmā lūdzu. Merci beaucoup, monsieur. Jums paldies, priekšsēdētāja kungs, referents kungs šajā gadījumā. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Es vēlos uzsvērt vienu lietu, kas mūsu kolēģiem noteikti jāpatur prātā, proti pakalpojumu nozur, nozare Eiropā ir ārkārtīgi svarīga, jo uh, Eiropas Savienības koprodukts ir treš, sat, trīs ceturdaļas tieši pateicoties pakalpojumi, jo tā tad te ir runa nevis par kaut kādu mazu mūsu Eiropas uh, darba daļu, bet par svarīgu mūsu aktivitāti un svarīgu iekšējāko produktu daļu. Un e, Eiropas Savienība ir lielākā pakalpojumu eksportētāja pasaulē - 28% eksports globālā līmenī. Tātad, papildus tam, ko jūs, referent kungs, sacījāt par sociālajām problēmām un sociālās jomas analīzes, jāvaņem vērā, tas, ka šis plašums, kas atainojas pakalpojumos, ir arī milzīga nodarbinātības iespēja. Tātad jāapzinās, cik liela loma ir pakalpojumu nozarei. Un līdz ar to jāvēlt milzīgu uzmanību šim ziņojumam. Es arī piekrītu jūsu sacītājiem. Šis pakalpojumu tirzniecības nolīgums ir kā paliek TTIP sarunu pēnā, kas aizņem visu uzmanību. Pirmais punkts, ko vēlos uzsvērt, ir tas, ka, protams, ir jāievēro starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Tas attiec uz pamatnormām attiecībās nodarbināšanu. Otra lieta, ko vēlos sacīt, ir vēlreiz jāapstiprina Eiropas Savienības un Eiropas Savienības dalību valstu brīvi eh, pieņemt likumus. Mm, mums šī nozara ir labi attīstīta, tajā slēpjas liels potenciāls, un mums tā ir, šis potenciāls ir jāizmanto. Tāpēc mēs atbalstām otro un trešo punktu atzinumā, taču vēlos lūgt paskaidrojumu no jūsu puses par ceturto punktu. Vismaz tāds, kā tas parādās franču tulkojumā, liberalizācijas sarunu noraidīšana pārobežu pakalpojumu kontekstā. Un, ja, un jānodrošina darba noteikumu ievērošana. Es domāju, ka šajā gadījumā mm, mums nepieciešams paskatījums no jūsu puses. Šis punkts pat labāk nav gluži skaidrs. Ja paraugāmies uz to, kas rakstīts, tad izskatās, ka jābeidz, jāpārtauc sarunas par nolīgumu. Es neesmu par to, lai tās pārtraukt drīzāk. Mums ir ļoti rūpīgi jāsako tām, jo šī nozara, pakāpa nozara ļoti svarīga. Runājot par piekto punktu, te ir jābūt ļoti modriem, runājot par darba spēku norīkošanu no trešām valstīm, lai Eiropas Savienības darba tirgus no tā neciestu es domāju, šeit ir arī jāvieš skaidrība par mūsu nostāju. Sastais punkts. Mēs tam būtībā piekrītam, kad ir runa par eh, sankcijām, kas atbilst pārkāpumam. Runājot par septīto punktu Es te izteiktos mazliet maigāk nekā jūs, jūs, es jums to atklāti varu teikt. Es uzskatu, ka vadot sarunas, nevajag tulīt visas kārtas, izlikt uz galda caurskatāmība, jā, bet uh, parādīt kārtas, visas kārtas tiem, ar kuriem mēs vadām sarunas, nenovedīs pie laba rezultātu. Es domāju, ka var nonākt eh, pie tāda paša rezultāta, pie kur jūs vēlaties nonākt, arī rīkoties mazliet atšķirīgi. Bet visas kārtas atklājot, tas ir pareizais veids, kā izzaudēt. Jūs zināt, politikā iemācies divas lietas, kad sarunās eh, uzvaru gūs tas, eh, kura rīcībā ir visu laiks, un zaudētājos paliek tas, kurš steidzas. Un otrkārt, tas, kurš gūt pārsvaru, ir tas, kurš patur uh, dažas kārtas vēl slēptas, lai vajadzības gadījumā tās parādītu savam sarunu partnerim. Tātad esmu pārliecināta par to, ka kopā varam gūt uzvaru šajās sarunās par pakalpojumu tirniecības nolīgumu. Paldies! Paldies! Vēl viens faktors ir tas, kurš ir izturīgāks, tas varbūt uzvar sarunās. Labi. Nākamā Marita Ulfskoga, lūdzu. Uh, thank you, uh, first of all. Paldies, vispirms paldies jums, Hendela kungs, un paldies Šartie, Maran Šartie kundzei par jūsu sacīto un par jūsu ziņojumu projektu. Es domāju, daudz kas jau līdz šim ir izskanējis un rakstīts, un tas viss dots pareizā virzienā. Man vissvarīgāk un manai politiskai grupai visbūtiskāk ir tas, ka jebkādiem pakāpojumu tiešniecības nolīgumiem nākotnē nevajadzētu mūs novest pie dempinga. Un mēs esam vienoti, iestājoties par šo vērtību. Mēs sākām šo mandātu uzklausot Junkeru kungu, Viņš sacīja, ka Eiropā nebūs sociālā dempinga un būs eh, vienāda samaksa par eh, vienāds eh, kvalitātes darbu. Un viņš to ir vairāk kārt atkārtojis, un mums tas ar vienu jāpatur prātā, kad mēs strādājam pie pakalpojumu tirzniecības nolīguma. Jo tam ir jātainojas visās mūsu darbībās, tā skaitā pakalpojumu tirzniecības nolīguma. Jānodrošina, ka šis nolīgums nenovērt pie sociālā dempinga ne tāpēc, eh, ka trūks sociālo eh, drošības noteikumu, nedz arī tāpēc, ka tiek eh, grautas Eiropas Savienības dalībvalstu iespējas. Visiem sociālajiem partneriem ir jāievieš augstāki nodarbinātības standarti pakāpenu nozarē. Tisa, ja šī nolīguma mērķis ir uh, atjaunot pašreiz pakāsošo gads nolīgumu. Fizisku personu pārvietošanās saskaņā ar pašreiz spēkā esošo gads nolīgumu pakalpojumu sniegšanai tam ir jāatbilst nacionālajiem e, darba un sociālajiem noteikumiem arī attiecībā uz kolektīviem nolīgumiem. Tam ir saikne ar ES direktīvām, piemēram, e, darbspēku norīkošanas sezonālie darbinieki, tam līdzīgas direktīvas. Lai šāds princips praksē darbotos, ir nepieciešama arī darba inspekcija vai arotbiedrība darbība. Tūlīt pat pievērsīšos detaļām, jo tās ir ārkārtīgi svarīgas pakalpojumu tirdzniecības nolīgu kontekstā. Mēģināju panākt vairāk informāciju, cik daudz individuālo pakalpojumu sniedzēju no trešām valstīm ir pakļauti Uh, cik daudz viņš šodien Eiropas Savienībā ir. Eiropas Savienībā un individuālas dalībās. Diemžēl Eurostats rīcībā šādu datu nav. Manā skatījumā tas ir problemātiski. Um, mums būtu vieglāk izteikties precīzāk, ja šāds skaits būtu mūsu rīcībā. Tāpēc arī lūdzu komisiju šodien, vai tā varētu mums sniegt šādu statistiku. Vēlos arī lūgt jautāt kas šie cilvēki ir un kādam mērķim viņi ir nonākuši Eiropas Savienībā un kādās nozarēs viņi parasti strādā. Tātad es prasu vairāk faktu. Vai jums ir ziņojumi par nevienlīdzīgu izmantošanu, par pašnodarbinātību? Ja komisija man un mums nevar sniegt atbildi šodien, tad es augstu vērtāt, uh, saņemt, ja varētu saņemt pēc iespējas drīzāk, pēc iespējas vairāk faktu rakstveidā caurskatāmīgi ir nepārprotams svarīgi. Taču mums arī jārīkojas tā, kā mums ieteica Maranšā Tiekundze, mums ir jābūt gudriem, jo šīs nozares un cilvēki ir mūsu sirdī, mūsu dzīvēm tuvi. Mēs esam bijuši tik piesardzīgi un tik uh, skarbi runājot par TTIP. Es uzskatu, ka tas bija pareizi, taču vēl jau svarīgāk ir domāt par mūsu balsotājiem, mūsu pilsoņiem un uztveram šo pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu ļoti nopietni. Un tam ir jābūt mūsu darba centrā. Tātad paldies un strādāsim kopā. Paldies, Uzkoks kundze. Tagad vārds Amčat Pašīr no EKR. Čē, die kolēģis. Štādātāji, dargie kolēģi, mēs piekrītam daudzi, daudziem Moriņšā ķērskundas punktiem. ECR visumā atbalsta pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu, par kur pat labam norisinās sarunas. Eiropas Savienība ir e, globāli plašākais pakalpojumu eksportētājs un šajā jomā ir desmit miljonu darbu. Vairums mūsu ekonomiskās darbības netiek nodrošināt tieši šādi un sniedz 9% no jaunām darba vietām. Pakamta tirgus pavēršana mūsu skatījumā ir milzīgs potenciāls, kas ļaut nodrošināt jaunas iespējas šai nozarei. Veicinās arī ekonomisko izaugsmi, un no mūsu komitejas viedokļa vēl jau svarīgāk ir tas veicināt darbvietu izveidi. Priekšsēdētāji kungs, runājot par jūsu tekstu, ir vairāk novērojumu, ar kuriem vēlos nākt kājā. Pirmkārt vēlos uzsvērt, mums jābūt realistiskiem, domājot par to, ko varam pieprasīt, ņemot vērā iepriekšējo tirzniecības sarunu pieredzi. Nemēģināsim no jauna izgudrot riteni piemēram, runājot par eh, saprašu darba organizācijas standartiem, protams, mums jāatzīst to nozīme. Taču klaišs paziņojums, ka šie standartiem ir jābūt obligātam uh, pakalpojumu tirdzniecības nolīguma elementam, nav praktisks risinājums. Drīzāk mums būs jāveicina šādu standartu ratificēšana un jānorāda, kāda ir labuma, ja šie standarti tiek ievērot. Otrkārt, diemžēl man jāsaka, uh, ka ir vairākas uh, vietas šai atzinumā, kur nevaram piekrist. Te es runāju par 4., 5. un 6. punktu. Manā skatījumā 6. punkts ir jau īpaši problemātisks. Protams, es uzskatu, ka ir svarīgi, lai būtu iekļauts klauzulas, kas uh, aizsargā mūsu darbinieks no riskiem, taču jānodrošina arī proporcionāla risku pārvaldība. Ja mēs mēģināsim izvairīties no jebkāda riska, tad necik tālu netiksim. Jebkāda vienošanās tiks grauta pirms tā vispār tiks parakstīta, un beig beigās mēs paliksim pie, pie nekā. Un tad arī atbalsta caurskatāmības ideja, tā izskaitā E, ļaujot pieju atbilstošam tekstam, kas ir nepieciešams. Un jāsazinās ar parlamentu, pilsoņiem, uzņēmējiem un citiem, citām atbilstošajām pusēm. Priekšstādātāja kungs, paldies, ka strādā pie šī teksta, bet es domāju, mūsu pieeja jābūt pragmatiskākai, kas smeltos iedvesmu no pieredzes uh, iepriekšējās sarunās. Labprāt sadarbošos ar kolēģiem tuvāko nedēļu laikā. Paldies! So. Tā. Tad uh, Alde vārtā uh, runās uh, Šambāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, referenti. Jā. Es uh, gribu lielos siltienos iezīmēt savu nostāju. Es esmu gatavs iesniegt arī grozījumus. Es, protams, saprotu eh, to piesardzību, ko jūs īstenojat, lai aizsargātu mūsu Eiropas modeli. Un protams, jūs arī atbalstīs uh, kolēģi šajā zālē un šajā komitejā. Mēs vēlamies tādu situāciju, kas būtu visiem izdevīga, jo pretējā gadījumā šādiem pasākumiem nav jēgas. Es saprotu jūsu bažas par Eiropas sociālā modeļa saglabāšanu, bet tāpat laikā šis uh, dokuments uh, runā tikai par tādu aizstāvēšanās taktiku, un uh, nu, tas ir nožēlas vērts, jo, kā kolēģi norādīja, ir jādomā arī par mūsu vēlētājiem, par Eiropas pilsoņiem un par bezdarbniekiem. Mums ir eh, tirzniecības nolīgumi, tiek atvērti, atvērtas robežas, atvērts mūsu tirgus. Tam, protams, ir pozitīva ietekma uz ekonomikas izaugsmi eh, un darba vietu radīšanu. Un mums vajadzētu eh, vēst šīs sarunas pozitīvi un konstruktīvi, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi, kas savukārt veicina jaunu darba vietu radīšanu. Un es arī esmu iecerējis iesniegt savus grozījumus, runājot par šādu pozitīvu dimensiju sarunu procesā esmu iepazinies ar jūsu sagatavoto dokumentu, un šeit rodas, varētu rasties iespējas, ka mm, jūs vēlaties atgriezties uh, pie nacionālās vietējās politikas, uh, vēlaties, ka mēs noslēdzamies sevi, norobežojamies no ārpasaules, ka mēs tikai aizstāvamies bet uh, um, mēs varam daudz ko arī iegūt, uh, atverot tirgu, um, preču un pakalpojumu tirgu arī strādājošie var būt ieguvēji, viņi iepazīst pasauli un bagātinās. Un tieši par to es runāšu tavos grozījumos. Mums ir jāaizsargā svarīgākais, bet tāpat laikā mums ir jābūt atvērtiem pozitīvā veidā, un tādēļ es iestājos par atklātību. Un ja ir kādas bāžas vai šaubas uh, un aizdomas, tas var arī novest pie slikta rezultāta. Es gribu tāpat runāt arī par publisko iepirkumu manuprāt, iepirkumu konkursi ir izdevīgi tieši Eiropas tirgumu. Protams, mums ir jāaizstāv savas intereses, bet no otras puses, nu, ja pastāv reālas uh, reāli draudi, tad mēs uh, varam uh, kaut ko atsaukt, bet uh, mums ir jānodrošina brīva preču pakalpojuma aprite, bet tāpat laikā ir jāsaglabā zināmais starka pasākumi. Paldies tagad Tomašā. Mēs arī šām būtu jāuzstājas zaļo grupas vārdā, vismaz man tāda informācija ir, varbūt kļūdos. Nu, Paldies, Vanas kundze, saka zaļo vārdā. Es uh, iestājos par tādu stingru tekstu formulējumu par to, ka ir jāizņem no nolīguma publiskie pakalpojumi, jānodrošina strādājošo tiesības. Nu, kas mums ir zināms par šo nolīgumu, būtībā ļoti maz kā pozitīva ir darba ņēmējiem, un mēs nevaram būt pietiekami uh, kritiski un piesardzīgi būt šajā komitejā runājot par šo nolīgumu. Es domāju, ka atsevišķi punkti būtu jāpadara stingrāki un jāiekļauj arī noteikti aspekti, piemēram, gendera vai dzimuma līdztiesības skatījums. To mēs vēlamies uh, iekļaut ar saviem grozījumiem. Tātad jādomā par um, nodarbinātības un sociālo lietu komiteju par šiem jautājumiem tālāk. E, jārunā arī par e, ne tikai sociālo partneru, bet arī pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu par e, piekļūs nodrošināšanu dokumentiem, tālāk sestajā punktā ir svarīgi runāt par uh, pārskatīšanas klauzulu šajā nolīgumā. Un uh, šīs uh, klauzulas, kas ir paredzētas nolīgumā, un to iekļaušana ir ļoti problemātiska, un tāpat arī parlamentam ir jāiesaistās šai procentu konfliktā, jo mēs it kā formāli esam iesaistīti procesā, bet reāli demokrātiski mēs nepiedalāmies šai procesā. Un zaļie eh, ir gatavi iesniegt grozījums, lai padarītu eh, atsevišķu punktus vēl stingrākus, bet eh, kopumā pateicamies par šo labo un kritisko um, atzinumu. Paldies. Tagad vārds uh, Ticiānai Beginai no FDD grupas. Paldies priekšsēdētāji. Par, uh, pateicos autoram uh, par izcilo darbu. Nu, uh, Wikileaks publicētā informācija par tīza tiešām rada bažas, un arī mūsu kustība jau ir paudusi šādas bažas iepriekš. Nu, visu pēc kārtas. Tātad uh, pakalpojumi uh, saskaņā ar gads, ko sniedz viena valsts otrai, šeit viss tiks pilnībā uh, liberalizēts. Lā, līdz ar to varēs ārvalstu pakalpojumu sniedzēji tieši sasnie, eh, eh, konkurēt ar vietējiem pakalpojumu sniedzējiem. To jau mēs piedzīvojam ar eh, šiem uh, telefonu centriem, kas atrodas ārvalstīs, kur ir ļoti zemi, zemas izmaksas. Tas pats būs ar sekretariātu pakalpojumiem un uh, medicīnas pakalpojumiem, jo e, šiem uzņēmumiem nebūs aizstošas Eiropas e, tiesību normas. Un tāpat ir e, paredzēts punkts vai šajā nolīgumā, kas aizliedza atteikšanos no liberalizācijas. Tātad nā, nebūs vairs iespējams atgriezties pagātnē. Tālāk fizis, ka pakalpojums sniedzēja klātbūtne valstī. Nu, šeit, teiksim, ir runa par tūkiem, tūkotājiem, kas uh, ceļo ar uh, uzņēmējiem. Šeit ir runa par uh, laikā ierobežot pakalpojumu sniegšanu un ka šeit ir jābūt ļoti kvalificētiem speciālistiem bet šeit tīza nolīkumā šādas pašas prasības tiek attiecināts uz uh, um, migrantiem, kuriem būs, uh, šiem strādājošiem būs mazāks uh, sociālā nodrošināšana līmen, uh, nodrošināšanas līmenis zemāks nekā vietējiem strādājošiem, un tas apdraudēs arī vietējos strādājošos, jo varēs novest pie sociālā dēmpinga. Austrālija un Kanāda jau domā par drošības klauzulām darba tirgus aizsardzībai, jo pastāv risks, ka ar valstu strādājošie varēs tieši konkurēt ar attiecīgās valsts strādājošie. Un tas, šīs bažas būtu nopietni jāizvērtē esmu uh, gatava aktīvi iesaistīt piedalīties grozījuma sagatavošanā gan tirzniecības komitejā, gan šai komitejā, un mēs uzmanīgi sekosim, kā šis jautājums virziesies uz priekšu. Paldies! Un kā pēdējie uzstāsies šajā raundā NF pārstāvi. Jā. Es, Martēn kungs, saka, atvainojos par kolēģis prombūtni, kura ir atbildīga par šo jautājumu, bet varu īsumā teikt, ka mēs arī atbalstām jūsu paustās bažas, un mums ir tāda pati, kā jums, neusticība šim nolīgumam, kas uzspiež lielāku integrāciju uz tautu un strādājošo rēķinu. Tas arī viss. Paldies! Un tagad es gribētu rezumēt divos, trijos punktos šo diskusiju. Ja mēs eh, arī pēc eh, vakardien uzklausītiem ziņojumiem eh, neuzmanēsimies, ka līdz ar pakalpojumu sniegšanu pār robežām sociālajā standarti kaut kādā Uh, līgumu teritorijas, pat nerunāju par nacionālām valstīm, sistemātiski netiktu pārkāpti, tad uh, mēs nebūsim darījuši pietiekami, lai sociālos apstākļus cilvēkiem uh, Eiropā aizsargātu. Tas arī ir ļoti vienkārši, bet arī vienmēr spēkā, joprojām spēkā esošs punkts, kas izriet no 4. panta. Uh, Es domāju, ka turmākajās ēnu referentu sarunās mums par to vajadzētu vēl runāt padziļināti. Mums ir eh, daudzi rezultāti jau, ka, jau bez tisa eh, šī darbinieku nosūtīšana jau tagad tiek eh, ļaunprātīgi izmantota, lai apietu augstos noteiktos sociālos un augstus standārts. Un cilvēki to mums ņēma ļaunā un pamatoti, ja mēs neko pret to nedarām ja mēs par to necīnāmies. Tas ir pirmkārt. Otrakārt. Amžat Pašīr kritizēja sesto pantu. Gribu vēlreiz precizēt, ka tur doma ir pavisam vienkārša un loģiska. Ja es ar kādu noslēdzu līgumu, kurā ir zināms saturs, zināmi punkti, kas uh, līguma partneriem ir jāizpild, un es nonāku pie rezultāta, ka līguma partneris uh, neievēro zināmus punktus, uh, pat būtiskus punktus izpilda uh, nepienācīgi vai pazemina standārtus, tad man taču ir jābūt iespējai šo līgumu atkal atcelt, bet nekur mūsu tieslietu sistēmās nav uh, nekādas klauzulas par to, ka uh, kāds noslēgts līgums nekad nav uh, uzteicams. Tieši to tomēr TISā ir paredzēts iekļaut. Tātad, ja kāds publisks pakalpojums tiek privatizēts, tad es to nekad atkal nevaru atgūt valsts vai pašvaldību pārvaldē vai aprūpē. Tas nav loģiski. Uh, šajā punktā, manuprāt, mums vēl ir jāstrādā padziļināti. Nebūtu bijis iespējams Parīzes ūdens apgādi atgūt no privātiem investoriem, jo viņi neinvestēja un uh, ūdens kvalitāte pasliktinājās. Tieši tāpat bija Ņūorleānā un kur nu vēl citur Atlantā. Visur tur, kur cilvēki izlēma, ka viņi uh, grib uh, atkal uh, valstī vai pašvaldībai uzticēt uh, šos privatizētos pakalpojumus no līguma, tāpēc, ka līguma partners nepildīja pienākumus, viss kļuva tikai dārgāks, sliktāks un varbūt lēnāks vai nu kas nu vēl tur ir. Tāpēc, ka tas uh, būs tu aizliegts ar starptautisku nolīgumu, nu, es neesmu jurists, neesmu studējis uh, uh jurisprudence, bet uh, uh, jau Romas tiesībās, kas ir vecāks par 2000 gadiem, ir paredzēta līguma laušana, jeb uzteikšana. Tāpēc mums vajadzētu uh, precīzāk un uh, konkrētāk runāt par šiem jautājumiem debatīs. Trešais jautājums. Es labprāt būtu rakstījis daudz vairāk, daudz garāku tekstu, bet ierobežojums ir 1500 zīmes atzinumiem un man e, būs liels prieks, ja ēnu referenti ar saviem grozījumiem šo tekstu uzlabos un papildinās, tad šis e, teksta projekts, atzinuma projekts, e, kļūs bagātīgāks, un tad mums būs, manuprāt, labas diskusijas. Paldies, paldies par debatēm. Komisija, komisijai tagad ir iespēja izteikties. Andres Garcia Bermūdes ir rakstīts manā lapā. Man ir rakstīts, ka viņš par to izteiksies lūdzu. Um, Paldies, priekšsādātāji, labrīt! Uh, šobrīd uh, tieši notiek sarunas, tās sākās pagājušajā nedēļā Ženēvā un turpinās šonedēļ. Un, un tādēļ atvainojamies, ka sarunu vedēji nevar piedalīties šajā sanāksmē, bet es viņiem nodošos jautājumus, kā izskanēja uh, jau runātāji teiktajā pakalpojumi ir uh, svarīga uh, Eiropas ekonomikas daļa. Šeit ir runa par 130 miljārdiem eiro. Un ja mēs saprātīgā veidā atvērsim Eiropas tirgu, tad tās nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu un stimulēs Eiropas ekonomikas attīstību. Eiropas uzņēmumi ārvalstīs uh, saskaras ar tirzniecības barjerām pakalpojumu tirzniecības jomā, bet Eiropas Savienība ir atvērta konkurencei attiecībā uz trešām valstīm un tīza. Mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikums Eiropas Savienības uzņēmumiem trešo valstu tirgos. Un tādēļ Eiropas Savienība nolēma iesaistīties sarunās par tīza šim procesam jāiet roku rokā ar uh, pasākumiem, kuru mērķis ir uh, saglabāt uh, to izvēli, ko ir izdarījusi Eiropas uh, sabiedrība, un šeit ir runa par uh, publiskiem pakalpojumiem, piemēram, izglītība Un uh, tai ir tāpat uh, ir jānodrošina Eiropas Savienības vērtību aizsardzība. Un tādēļ Eiropas Savienības tirzniecības nolīgumos pēdējo 20 gadu laikā mēs nesam uh, uzņēmušies nekādas saistības attiecībā uz uh, sabiedrības uh, interešu jomu. Šeit ir runa tātad par ūdens apgādi, veselības aprūpi, valsts apmaksātiem izglītības pakalpojumiem. Tie netiek iekļauti. Tāpat pieņēmums, kas šeit tika minēts, ka ja pakalpojums ir valsts, nē, es atvainojos, tātad, ja uh, kāds pakalpojums ir privatizēts, tad to vairs nevar renacionalizēt. Mums ir jāatspēko šāds apgalvojums. Tirzniecības nolīgumi neuzspiež Eiropas Savienības dalību valstu valdībām ne privat, eh, nekādā veidā privatizēt eh, pu, publiskos pakalpojumus, tas pats sakāms par tīza Uh, varas iestādēm ir tiesības um, pārņemt uh, valsts pašvaldības pārziņā privatizētus pakalpojumus, bet, protams, ir uh, jā. Ja, ievēro tiesību normas attiecībā uz līgumu laušanu, kompensācijas izmaksu un tā tālāk. Tāpat netiek ietekmēta valstu iespēja regulēt pakalpojumu tirgu. Un šeit nav runa par diskrimināciju, bet gan gluži pretēji par nediskriminācijas nosacījumiem, salīdzinot ārvalstu pakalpojumu sniedzējus un vietējos pakalpojumus sniedzējus. Ir jāregulē pakalpojumi nediskriminējošā veidā, bet gan uh, darba drošības jautājumi ir jāievēro, tāpat uh, vides aizsardzība, ūdens uh, apgādes uh, nodrošināšana, tātad visas šīs uh, jomas nekādu negatīvu ietekmi neizjūtīs. To es gribēju precizēt. Tāpat gribēju teikt, ka sarunās nav runa par sociāliem un darba apstākļiem. Arī šis arguments šorīt tika vairāk kārt piesaukts, un tādēļ arī nebūs negatīvas ietekmes uz Eiropas Savienības darba tirgu. Gluži pretēji Eiropas Savienībai ir liela interese piesaistīt augstu kvalificētus speciālistus. Un uh, mums, mums ir ļoti kvalificēti speciālisti Eiropas Savienībā, un viņi nodrošina arī um, lielu ieguldījumu uh, konkurētspējīgiem pakalpojumiem, ko eksportējam uz citām valstīm. Eiropas Savienības uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti arī piesaistīt talantus uh, no uh, citām valstīm, ja šādus talantus nevar uh, atrast Eiropas Savienībā. Un tādēļ mums ir ļoti liela interese nodrošināt speciālistu, kvalificētu speciālistu mobilitāti, bet tas ir jānodrošina, lai tādā veidā, lai nebūtu negatīva ietekme uz mūsu sociālajiem un darba apstākļiem un visos tirzniecības nolīgumos, eh, ko paraksta Eiropas Savienība, ir norādīts, ka Eiropas Savienības tiesību normas un eh, dalību valstu likumdošanas normas attiecībā uz eh, sociāliem standārtiem un darba apstākļiem joprojām ir spēkā attiecībā uz visiem pakalpojumu sniedzējiem. Un es gribētu arī uzsvērt vai uzstāt uz to, kā arī šeit ir uh, viens pārpratums izveidojies attiecībā uz tirzniecības nolīgumiem proti. Mums ir jānošķir gadījumi, uh, kā tas ir tisa kontekstā, uh, par speciālistu mobilitāti un par darba spēku mobilitāti. TISA kontekstā mēs nedomājam par pastāvīgu migrāciju, lai nodrošinātu nekvalificētu darba vietu aizpildīšanu. Šeit nav runa par darbinieku pārcelšanos uz dzīvi Eiropas Savienībā, bet gan par uh, pagaidu uzturēšanos uz uh, ierobežotu laiku, kas nepārsniec sešus mēnešus. Un šeit ir virkne nosacījumu tirzniecības nolīgumos, kas garantē, ka šie darbinieki ir ļoti augsti kvalificēti attiecībā uz darba pieredzi, uz um, dar, profesionālo kvalifikāciju un ir arī noteikts uh, konkrēts mērķis pakalpojums sniegšanas līgumā un tas nav darba līgums uh, parastā veidā. Tātad šeit ir specia, uh, speciāli nosacījumi, ir uh, laika ierobežojums un ir norādīts arī iebraukšanas mērķis, un tas mums ir ļoti būtiski. Mēs vēlamies kliedēt šo pārpratumu, kas ir izveidojies, un arī uh, Tas vairāk kārt izskan gan TTIP, gan CETA sakarā arī eh, šajā gadījumā šeit nav runa par darba spēka pārvietošanos. Tāpat vēlējos pievērsties konkrētiem punktiem, kas minēti atzinumā, proti konkrēti runa par sesto punktu kur runa par iespēju renacionalizēt uh, vai laust um, līgumus, ja netiek uh, ievēroti nosacījumi. Šeit es gribētu piesaukt uh, Pakistānas gadījumu un 21 pāntu gadu ietvaros šeit ir um, nesamērīgas prasības un šīs jautājums tiek apspriests. Morāns Šarķie kundze minēja, ka mums ir nepieciešami arī mūsu trumpi vai uh, sviras, lai virzītu šo sarunu procesu. Mūs pie uh, galda sēž 22 sarunu partneri, kuri uh, arī ļoti uh, apņēmīgi aizstāv savas nostājas. padomē ir tirzniecības komiteja, kas ir uh, iesaistīta šajā procesā, un Eiropas parlamenta Inta komitejas saņem uh, šos dokumentus, bet mums ir jāsaglabā noteiktas manevrēšanas iespējas. Tas ir Eiropas Savienības interesēs, bet gribu informēt par to, ka pamata svarīgākie dokumenti jau ir publiski pieejami, tie ir uh, publiskoti gan padomes mandāts, gan Eiropas Savienības sākotnējais piedāvājums. Tātad mūsu atklātības līmenis ir daudz lielāks nekā mūsu sārunu partneriem. Un noslēgumā es gribēju atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Ulfskags kundze par statistikas datiem, vai tādi ir pieejami par uh, tām uh, kategorijām, uz ko tas attiektos. Gribu teikt, ka šādu statistikas datu mūsu rīcībā nav. Mēs esam uh, vērsušies pie dalību valstīm ar lūgumu sniegt statistikas datus, bet arī dalību valstīm šādu datu nav. un uh, ienāk, uh, statistika par ienākošiem pakalpojumiem ir dalība valstu ziņā un arī attiecībā par iebraucošām personām. un tās kategorijas, kas tiek minētas gads vai tīsa, nav iekļautas dalību valstu migrācijas likumdošanā, bet dalību valstis uh, izvērtē, kā šīs kategorijas varētu klasificēt saskaņā ar pašreizējo sistēmu. Un līdz ar to nav šādu statistikas. Uh, datu kategorijas. Mēs ar dalību valstīm strādājam pie šiem jautājumiem, lai uzlabotu atklātību, un mums ir, lai arī veidotu labāku izpratni par to, kāda ir sakarība starp šīm kategorijām un starp uh, migrācijas situāciju konkrētās dalību valstīs. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Eh, es domāju, ka arī pēdējais komentārs parādīja, ka sarunas būs ļoti spraigas un interesantas. Šeit ir augstas likmes, un es jau tagad gaidu eh, dažādo pozīciju uh, Uh, sadursmes mums kā, atbild, kā komiteja šeit būs liela atbildība. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. oktobrī. Ir paredzēts uh, ziņojumu projektu pieņemt 3. Uh, decembrī, un Inta tad arī 10. decembrī to skatīs, un tad janvārī vai februārī vēl nav zināms, kad tas plenārsēdē tiks apspriest. Tā, tad pēdējais punkts starp kārtībā šodien ir tas, ka nākamā sanāksme notiks 10. novembrī no 9. rītā līdz 12.30 uh, un no 15. līdz 18.30 šeit Briselē. Personīgi piezīme noslēgumā, ja uh, ir rakstīts 9.00, tad es gribētu uh, lūgt kolēģis atgādināt saviem eh, politisko grupu biedriem, ka 9 nozīmē 9 un nevis 9.30. Mēs kā komiteja nekādu labo iespaidu neatstājam, ja mēs vēlamies, tātad esam sarunājuši eh, sākt diskusijas eh, deviņos un ielūguši komisijas pārstāvjus un paši neesam ieradušies. Nododiet lūdzu tālāk kolēģiem. Paldies, jauku dienu visiem, veiksmi darbā!